Rimers kundze, goe uh, grupas priekšsādātāji, ir, ir piešķīrusi, izteikusi pieprasījumu privilēģijas un imunitāšu uh, aizsardzībai uh, Florenzas kundzei attiecībā ar viņas darbību G20 uh, notikamā Hamburgā. Un attiecīgi šis pieprasījums tātad izskatīts šo privilēģiju imunitāšu jautājumu nostūdīts.